Šis eh, punkts darba kārtībā tad būtu noslēgts. Balsošana notiks eh, rītdien, kā parasti 11.30. Que... Un tad eh, jācer, ka tas būs jauks brīdis, bet man ir daži paziņojumi. No padomis mēs paņēmā, saņēmām pirmā lasījumā divas uh, pozīcijas, skaidrojot, kāpēc tās ir pieņemtas, un uh, tas tiks uh, publicēts eh, šīs plenāras sesijas protokolā. Mums ir trīs, eh, prezidentūrā ir trīs mēneši, lai sniegtu atbildi, un eh, papildus tam zaļo grupa ir iesniegusi priekšlikumu norīkojumiem parlamenta komitejās, arī to iekļausim plenāra sesijas eh, protokolos un uzskatīsim, ka tas ir pieņemts, ja vien nevienam neradīsies iebildumi starp eh, šobrīd un līdz eh, attiecīgajai iecelšanai. Nākamais punkts darba kārtībā ir ziņojums, kuru sagatavojusi mana draudzene Edera Gardie Zavēla Rubjāla. Novatoriska finansēšanas instruments saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Un es gribētu aicināt izteikties re, mm, referenti Gardie Zavēlu Rubjālu. Un tagad dodu vārdu viņiem. Paldies priekšsādātājiem komisāru Levandovski. Man ir liels prieks jūs atkal redzēt šeit plenāru sesijā. Vispirms es gribēju apsveikt visus ēnu referentus par viņu ieguldīto darbu, sagatavojot šo ziņojumu. Divi punkti, kāpēc uh, novatoriskie finansēšana instrumenti varētu būt uh, būtiski noturīgā izaugsmē. Tāpēc, ka ES pastāvīgi samazinās valsts investīcijas un situācija ir vēl pasliktinājusies e, kopš 2008. gada, kad e, mūs skāra krīze. Līdz ar to MVU nav pieejas kredītu tirgiem. Un treškārt, e, saskaņā ar komisāru novērtējumu, uh, 2020. gada stratēģijas izpildē vajadzēs 1,6 miljārdus eiro. Un pateicoties uh, finanšu atbalstam, kas uh, būs pieejams pateicoties NFI, mēs varēsim nodrošināt to projektu finansējumu, kas ir strateģiski Eiropas attīstībai. Tie būs, tas būs finansējums un investīcijas, kuras citur tirgo nav pieejams. Uh, Papildus tam NFI izmantošana ļaus uh, esošo Eiropas eh, finansējumu izmantot eh, cilvēku labā. Pašlaik Eiropas Savienība izmanto šādus instrumentus kopš 2000. gada, un nākotnē tie tiks izmantot vēl vairāk ir jādomā par šo instrumentu izmantošanas palielināšanu un jāpadara tie pieejamāk iesaistītajām pusēm. To mēs varam izdarīt, uh, veidojot mērķtiecīgākus investīciju portfeļus. Firmām, kas uh, veic uh, šādas investīcijas, tas atvieglos darbu. Uh, Otrakārt, šiem instrumentiem ir jābūt caurskatāmiem, saprotamiem un pieejamiem. Tiem ir jābūt elastīgiem un ar iespēju ātri pielāgoties. Budžeta iestādai, parlamentam un padomei ir jādomā par to, kā grozīt katrā instrumentā pieejamo līdzekļu daudzumu atbilstoši vajadzībām. Uh, un eh, mēs ceram, ka padomi un komisija piekrīt, cik svarīgi ir šie instrumenti un kādiem tiem jābūt. Šie instrumenti ļoti pozitīvi ietekmēs situāciju, bet tikai īstermiņā un vidējā termiņā. Ir nepieciešami arī ilgtermiņa risinājumi. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir investori, kas meklē drošus eh, ieguldījumus un ir jādomā par vidēja termiņu un ilgtermiņu investīcijām, lai atdzīvinātu un atveseļotu Eiropas uh, ekonomiku. Eiropā ir ārkārtīgi daudz uh, uzkrājumu un ar uh, piemērotām investīciju iespējām mēs varam veicināt izaugsmē Eiropas Savienībā, ievērojot arī visus nepieciešamos ilgtermiņa investīciju noteikumus un standartus. Ceru, ka jūs uh, varēsiet, uh, komisāra kungs, pakomentēt priekšlikumu, pie kura jūs strādājat, bet zinu, ka diskusijā ļoti bieži tiek uzsvērts, cik uh, šādi instrumenti ir nepieciešami. Aicinu jūs eh, sadarboties ar parlamentu un komisiju. Labi. Došu vārdu komisāram Levandovskim. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Mēs šodien netiekamies pirmo reizi. Protams, ka mēs eh, komisijas eh, vārdā augstu vērtējam jūsu ziņojumu un augstu novērtējam jūsu, ieg, jūsu ieguldījumu tā tapšanā, Gardieza Bālskundze. Tas pārbaudīs jūsu iespēju gūt uh, atbalstu šim ziņojumam. Mums ir nepieciešams parlamenta ieguldījums, lai palielinātu novatorisko finanšu instrumentu lomu nākamajā daudzgadu finanšu schēmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tā iemesla dēļ, ka budžeta situācija ir saspringta un mums ir jāpanāk maksimālo efektu no katra budžeta eiro. Ir nepieciešams šis multiplicēšanās efekts. Jums ir taisnība. Tas neaizstāja budžetu, bet uh, šiem instrumentiem ir vairākkāršošanas uh, budžets. Tas uh, šie instrumenti nevar aizstāt aizdevumus un instrumenti nevar aizstāt grantas. Un tāds ir mūsu vēstījums padomē. Ir nepieciešams uh, multiplicēšanās efekts, raugoties uz to, kādi ir pieejamie resursi. Tomēr tas neaizstāja kārtīgu budžetu, kārtīgus aizdevumus un apgrozāmos, um, apgrozāmo finansējumu. Kāpēc ir nepieciešama šāda instrumenta? Tāpēc, ka mēs redzam šeit zināmu robu. Mēs uh, redzam, ka krīzes laikā bankas izvairās no riska un uh, banku aizdevumu veido trīs uh, ceturdaļas no tirgus, un tas ir ļoti lielā pretrunā Atlantijas okeāna otrās puses situācijai kur privātajie ieguldījumi veido lielāko investīciju masu. Ņemot vērā apstākļus, past, ir redzama izvairīšanās no riska, kas skār ieguldījumus ilgtermiņa investīcijās. Ir nepieciešams Eiropas partneris, kas a, mazinātu šo iev, ie, efektu un a, veicinātu ieguldījumus transportā, enerģijā un telekomunikācijās Pašlaik mēs esam uzsākuši vairākus pilotprojektus un gribu jums paziņot, ka mēs esam gatavi pārakstīt nolīgumu ar Eiropas Investīciju banku un jau pašlaik šajā šīs daudzgadu finanšu schēmas laikā no 2007. līdz 2014. gadam uzsākt vairākus uh, pilotprojektus. Pilnībā piekrītu ziņojumā paustie domai, ka uh, Šie instrumenti ir jāpakļauj ļoti stingriem leģislatīviem un budžeta noteikumiem. Pirms šādu instrumentu izveidas ir jānodrošina, ka tie pilnībā atbilst noteikumiem. Un uh, eksante novērtējums uh, ir jāiekļauj arī gala ziņojumos. Jūs savā ziņojumā runājat arī par elastīgumu, kas ir nepieciešama, lai pielāgotos mainīgajam tirgum un situācijai atšķirīgās Eiropas Savienības dalību valstīs. Jā, tas ir nepieciešams, un tā ir šo instrumentu pozitīvā puse tomēr ir jāizpilda rops starp vajadzībām, šī plaisa starp vajadzībām un starp pieejamajiem resursiem. Liels paldies par jūsu darbu! jāteic, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un tas mums, ceru, ka tas mums palīdzēs nokļūt uz izaugsmes ceļa par spīt taupības pasākumiem. Paldies, komisāri! Tagad došu vārdu Žanam Pjēram Odī, kurš runās uh, kom, budžeta kontrolas komitejas vārdā. Paldies, komisār. Es gribēju atvainoties Ivanovs kundas vārdā, kurai bija citi darbi. Un tāpēc es budžeta kontrolas rezumējumu teikšu. Uh, mēs uzgrām, ka tas ir derīgs darbs pie šiem instrumentiem, ka mēs eh, darīs, radīsim daudzkāršošanas efektu. Mēs eh, gribētu 2010. gada revizijas palātas atzinumam vērst jūsu uzmanību, ka ir nepieciešams mazināt risku, uzlabot uh, caurskatāmību un arī mobilizēt kapacitāti izmantot šos instrumentus. Mums, uh, mēs arī zinām, ka nevienmēr tir, tir, finanšu tirgos tiek izmantoti šie instrumenti, ka un šo instrumentu izmantošana nedrīkst iejaukties un traucēt finanšu tirgu funkcionēšanai. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams sniegt arī finansējumu no šiem instrumentiem transporta tīklos, kas ļoti svarīgi. Labrā. Paldies, Adīkungs, un tagad uz minūti došu vārdu Antonio Kančanam, ITRA komitejas vārdā. Ja drīkst, es eh, vēlējos jums visiem pateikt, ka priekšsādātājs eh, sauks, protams, eh, komitejas pilnos vārdos, jo mums, mūsu darbam sako līdz miljoniem pilsoņu, un viņiem šie saīsinājumi neko nenozīmē. Tātad tā ir rūpniecības izpētes un transporta komiteju. Tāpēc lūdzu Kančana kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Domāju, ka mūsu apsvērumiem būtu jābalstās uz uh, to, ko sacīja komisārs. Pietieka, budžeta resursi nav pietiekami. Un jo un tie resursi, kas mums ir, var sniegt tikai zināmu rezultātu, bet tad papildus tam ir arī novatoriskie finanšu instrumenti, projektu obligācijas un citi instrumenti, kas ir jāstiprina. Ir jādomā par to, lai publiski privātā partnerība um, tiktu arī turpmāk izmantota dažādu pro projektu īstenošanā un uh, lai tiktu atbalstīti ilgtspējīgi projekti, nevis virtuāli. Ja tas tā būs, tad mēs varēsim pavirzīties uz priekšu un izdot šādas obligācijas. Tad, ja projekti būs ilgtspējīgi, tad tie būs arī dzīvotspējīgi. Te ir īstā izaugsme, un mums vajadzētu būt uh, pietiekam drosmīgiem, lai ieta tālāk nekā budžets. Uh, Paldies, un tagad vārds Klevas kundzei uz divām minūtēm. Viņa sniegs reģionālās attīstības komitejas viedokli. Runājot par novatoriskajiem, finansē, novatoriskajiem finansēšanas instrumentiem un atbalstu saistībā ar ES, tie ir instrumenti, kas ir saistīti ar zināmu risku. Šo instrumentu caurskatām izmantošana var palielināt investīciju plūsmu. Es gribēju pateikties uh, referentei Gardie Zabal Rubialkundzei par to, ka viņa ir iekļāvusi vairumu mūsu grozījumu priekšlikumu, bet tagad pievērsīšos dažiem punktiem, kuri ir vissvarīgākie un kas skar šo instrumentu izmantošanu kohēzijas politikā. Tas tie var palīdzēt sasniegt kohēzijas politikas mērķus tie ļauj efektīvāk izmantot uh, sabiedriskā sektora līdzekļus. Mēs uh, zinām, ka šie instrumenti jau ir izmantoti. Uh, to izmantošana varētu veicināt uh, privāto līdzekļu izmantošanas palielinājumu tuvāko septiņu gadu laikā. Un tas nāks par labu visiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, šie instrumenti tiktu izmantoti visās, visiem tematiskajiem mērķiem, nodrošinot juridisko drošību un caurskatāmību. Ir nepieciešams skaidrs juridiskais ietvars, kurš tiks laicīgi sagatavots. Tātad skaidrs, ka vēl pirms jaunā daudzgadu finanšu schēmas sākuma Un, ja mēs vēlamies ieviest šādus instrumentus, ir jāuzlabo tehniskās iespējas to izmantošanai gan administratīvajā jomā, gan bankām, māklēriem un tam līdzīgi. Ir svarīgi, palielinot NFI izmantošanu, paturēt caurskatāmību pār tiem projektiem, kas tiek uh, īstenot izmantojot ēs līdzekļus. Liels paldies, Klevas kundzei, jūsu runas laikā. Atkal gadījās tā, ka tulki uh, jums lūdza pateikt, ka jūs runājat pārāk ātri. Un eh, tā kā daļai tiek strādāts eh, caur rēlēju, būtu patīkami, ja jūs eh, nerunātu tik ātrā tempā, jo šīs kab jo kabīnes reizēm ņem relēju viena no otras, un tāpēc tulkiem reizēm ir nepieciešama kāda sekunde vairāk, lai viņi varētu pienācīgi pārtulkot jūsu runu. Tātad mēs uzklausījām komiteju pārstāvis un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms eh, Dominika Rikē, divas minūtes Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, godāmie kolēģi, komisārkungs, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāj kungs jāsaka, autori strādājuši zinot lietu, un arī ir bijusi lieliska sadarbības gaisotne. Šeit ir iztirdēts ne tikai komisijas paziņojums, bet arī plašāk to vajadzētu atbalstīt, jo šie plāni arī veicinās izaugsmi, labāk ļaus izmantot nacionālo finansējumu, arī e, ļaus risināt budžeta projektus, un tas viss kalpos mūsu kopīgam projektam. Tad ir nepieciešams rezervēt finansējumu noteiktām projektiem, varbūt tajās jomās, kur nav tik liels ienākums, bet savienības budžets arī tiek mazināts, ir kompleksi mehānismi. Uh, kas izriet no šiem instrumenti. Cilvēki nezin daudz par budžetu, tā trešā, treškārt ir nepieciešams uh, labāk kontrolēt no budžeta puses uh, finansējuma izlietojumu, ir jāievēro arī ekonomiskā konjunktūra, investīciju pievilcīgums un visbeidzot lai šos instrumentus izmantotu arī nākotnē, lai attīstītu finanšu instrumentus, ir nepieciešams saistīt šos instrumentus ar kompleksu jautājumu loku. Paldies, Rikē kungs, un tagad došu uz divām minūtēm vārdā Ferma kungam, kurš pārstāv sociālistus un demokrātus. Eh, Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos uh, sirsnīgi pateikties referentei Garija Zabalas kundzei, kura ir paveikusi lielisku darbu, strādājot pie šīs uh, tik svarīgās uh, tēmas un sasniegus labus rezultātus. Nevajadzētu šeit uh, domāt par finan novatoriskiem finanšu instrumentiem kā krīzes apkarošanas rīkiem. Ir jādomā par to, kā veicināt ilgtermiņa investīcijas, kas veicinātu izaugsmu Izaugsme nozīmē ne. Krīze nenozīmē tikai banku sabratumu. Mēs uh, apzināmies, ka tas kavēja investīcijas, un tas ir noticis jau vairākus gadus. Pašlaik mēs esam nonākuši tādā punktā, ka tas ir kļuvis bīstami. Un uh, piekrīt tiem kolēģiem, kas sacīja, ka investīcijas, kas ir eh, nepieciešams, ir milzīgas, ņemot vērā gan Eiropas budžeta, gan uh, eh, dalībvalstu budžeta ierobežojumus, banku prasības, kas ir tuvuši, kļuvuši daudz stingrākas, ir aizvien grūtāk eh, dabūt naudu, un tāpēc mums ir jādomā ārpus ierastajiem remjiem. Mēs sāksim pārbaudīt, izmēģināt šos instrumentus, um, ka, kā tas izriet arī no mana ziņojuma. Ir svarīgi, lai Eiropas investīciju banka nodrošina, ka uzņēmumi var izdot uh, drošas obligācijas projektiem, lai varētu piesaistīt naudu, kas uh, pašlaik guļ kādā bankas kontā nekustīgi, bet kura varētu tikt izmantota attiecīgu projektu atbalstam. Uh, komisārs pieminēja, ka ir jārunā par taustāmiem projektiem, kas ir labi sagatavoti, kur ir parakstīti līgumi. Protams, ka pilotfāzē mēs uh, raudzīsimies uz situāciju un domāsim par to, vai ir iespējams palielināt projektu skaitu turpmākajos gados un domāt arī par citiem finanšu modeļiem ar vēl lielāku uh, potenciālu. Ir nepieciešams atgriezt Eiropu no tautības programmām atpakaļ pie izaugsmes un darba vietu veicināšanas. Paldies! Un tālāk, eh, liberāļu grupas vārdā Anna Jensenē vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, ne tikai gribēju runāt, bet eh, īstenībā es gribēju mm, dot arī zināmas garantijas. Un es gribēju tieši runāt par referents darbu. Mēs strādājam ļoti veiksmīgi, līdz ar to ir iespējams arī runāt par šo komisijas paziņojumu. Šeit ziņojumā ļoti daudz interesants lietas, un mums vajadzētu atcerēties, ka EIB jomā ir um, zinām solidaritāte, neraugoties uz krīzi, tomēr ir arī labi sasniegumi. Tad mums ir nepieciešams kapitāls, lai labāk vadītu dažādus projektus, zinātniskos projektus, novatoriskos, arī infrastruktūras un transporta jomā. Tad uh, šeit ir dažādas jomas, kur mums ir nepieciešams uh, arī palielināt finansējumu caur tirgus instrumentiem un arī caur budžetu. Un, un par to runā arī daudz runātāji. Galvenais mērķis ir veicināt mūsu izaugsmi, darba vietu radīšanu. Komisija piedāvā izmantot plašu instrumentu spektru. Un komisijai ir taisnība, visi tie ir novatoriski finansēšanas instrumenti, bet mēs, protams, nevaram ar tiem aizstāt tradicionālo politiku. Mēs nevaram mazināt tradicionālo budžetu, un to arī komisārs pasvītroja. Un vēl es gribēju jums dot kādu mm, piemēru par šo pilotu projektu, kas šobrīd notiek, kas mūs ļoti iepriecina, ir Eiropas garantijas, kas ļauj enerģijas un transporta projektus uh, finansēt caur šiem instrumentiem. Līdzīgi tirgi eksistē arī Amerikas Savienotās valstīs, un tur investori izmanto šos infrastruktūras fondus, un vēl ir iespējams tādā veidā garantēt investīciju piesaisti. Šī ideja par šo mm, pilotu projektu ir ļoti interesanta. Tas ir arī iespēja iztestēt, vai interese pret šādiem projektiem pastāv, un vai pēc vairākiem gadiem mēs nevarētu pārņemt arī ASV pieredzi. un lai mēs nenonāktu pie situācijas, kad publiskā kasa ir tukša un ka mums nav iespējas no tās vairs finansēt dažādus projektus tad tādā gadījumā mums vajadzēs turpināt šos projekts finansēt no publiskiem avotiem. Tātad mēs piekrītam komisijai, ka nav riska, ka budžets tiks izmantos neliederīgi. Gracias, senora Jensen. Paldies, Jensens kundzei, un tālāk Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā parebas skundzē vārds. Paldies, priekšsēdētā, paldies, komisāra kungs. Bez šābām inovatīvo finanšu instrumentu attīstīšana var dot savu ieguldījumu publisko investīciju pieaugumam ES, jo kopš 90. gadiem tā krītas inovatīvie finanšu instrumentiem būtu e, jāņem vērā politiskie mērķi Eiropas Savienībā un jāpapildina pap tradicionāli instrumenti kā subsīdijas, piemēram. Viņiem būtu jāpalīdz ieviest projektus un jāpiesaista privāta kapitāls uh, publiskajiem infrastruktūras projektiem, lai optimāli izmantotu piemos finanšu resursus, kas šeit būtu vissvarīgākais - vienkāršots juridiskais ietvers. Uh, kas nekļūtu par slogu saņēmējiem un starpniekiem. Pastāv bažas, ka novatoriskie finanšu instrumenti tiks izmantoti tikai kā īstermiņa investīcijas, lai sasniegtu atdevi ļoti strauji, bet eh, nedotu, teiksim, savu ilgtermiņu ieguldījumu. Un tā tam nevajadzētu būt. Paldies! Un tagad eh, Vienu minūti Merfija kungam goja grupas vārdā. Paldies. Trūkums šim ziņojumam ir investīciju sabrukums visā Eiropā. Kā tieši rezultāts taupības un neoliberālai politikai, kuru atbalsta visas vadošās grupas šajā parlamentā un komisija. Uh, Privātās investīcijas arī ir nokritušas līdz viszemākajam līmenim kapitālisma, līmen, eh, kapitālisma sākuma laikiem, salīdzinot to ar IKP. Tā vietā, lai investētu Tie, kam ir nauda, labā, par labāku uzskata spekulēt finanšu tirgos, un tādēļ sabiedrība nevar, nedrīkstētu pieļaut ka tā kļūst eh, par holding sabiedrību eh, ķilniekiem. Un šeit, piemēram, eh, ir mēģinājums izdot tā saucamās projektu obligācijas, lai piesaistītu privātās investīcijas, taču liekas, ka viss ir pilnīgi otrādi, ka risku tagad uzņemsies sabiedrība, bet Finanses te tikai baudīs rezultāts. Nav tā, ka bagātajiem nav naudas. Bagāto rokās lielajām korporācijām pieder pār par 3 triljoniem, un tādēļ ir jāpliek kapitāls ar nodokli, lai varētu investēt invest infrastruktūrā. Paldies, Mērfī kungs! Un tagad uz divām minūtēm. Kalfin kungam vārds. Priekšsēdēta komisāra kungs, es gribēju apsveikt visus, kas piedalījās šī ziņojuma tapšanā. Tas ir tiešām labi paveikts darbs un daudzas secinājumi un rekomendācijas noteikti tiks ņemtas vērā un to ņems vērā gan komisija, mm, gan arī līdzlikumdevēji. Finanšu instrumenti ir ārkārtīgi nepieciešami, jo palielina uh, Eiropas budžeta efektivitāti, taču tie nekādā gadījumā neaizstās ES budžetu. Uh, šobrīd ar uh, aptuveni 1% procents eh, Eiropas budžeta ir iesaistīts finanšu instrumentos. Mums ir laba prakse, ka mums ir jāpārskata to izmantošana un jātīsta nākotnē. Finanšu instrumentiem ir ierobežota pieeja. Tos var izmantot komerciāli pievilcīgiem projektiem. Lai varētu tikt galā ar tirgus neefektivitāti un veidotu uh, svīru uh, Eiropas fondu piesaistīšanai. Es varētu minēt vairākus piemērus, kad finanšu instrumenti tiek piemēru, eh, pielietoti, lai atbalstītu MVU, eh, dažādus zinātniskus projektus, un mums vajadzētu turpināt eh, šos panākumus. Ziņojumā ir teikts, ka ir vajadzīgs mazāk instrumentu, bet tiem ir jābūt mērtiecīgākiem. Mums nevajadzētu viņus pārmērīgi apkraut ar dažādiem noteikumiem. Mums vajadzētu nodrošināt ex post ieviest kontroli un e, caurskatāmību, bet nevajadzētu paredzēt visas, rakstur iezīm, tātad visas raksturīgās iezīmes šiem instrumentiem, e, jo tie nevienmēr darbosies tā, kā mēs to būsim paredzējuši. Standartizētas platformas arī ir vērts veidot, lai e, publiskie līdzekļi varētu saplūst ar privātiem līdzekļiem. Un vajadzētu sapludināt šīs investīcijas, Un vēlāk eh, iegu, tātad ieguvumus eh, no šiem ieguldījumiem vajadzētu iepludināt atpakaļ šiem pašiem infrastruktūras veidošanas nolūkiem. Paldies, un tālāk uh, eh, Folgan kungam vārds. que no diré, como dijo anteriormente el comisario, que ya no está entre. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl Vogankunga šeit nav. Kortē kungs nāko pēdējais runātājs. Tādā gadījumā paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt referentu par šo lielisku paveikto darbu. Eh, tas ir noticis ļoti svarīgā laikā, jo pašlaik notiek um, finansējuma apgriešana visās jomās, un tāpēc ir vajadzīgi instrumenti, kas palīdzētu palielināt efektivitāti un, un piesaistīt kapitālu. Uh, Daudzi cilvēki e, ir ļoti sastraukušies par uh, dažādiem, dažādu budžetu posteņu uh, apgriešanu DFS, un tas ietekmēs miljoniem Eiropas pilsoņu, un tas tiešām nav nepieciešams. Tieši tādēļ sadarbība un attīstības sadarbība um, gaida jaunus instrumentus, tādus kā um, inovatīvi finanšu instrumenti. Uh, Mēs vēlamies piesaistīt privātu sektoru, mēs vēlamies noskai, eh, nodrošināt caurskatāmību. Nākošais finansēšanas eh, periods mm, nebūs vienkāršs, un tam būs vajadzīgs pietiekoši daudz finansējuma. Un tieši tādēļ eh, NFI ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Līdz ar to esam beiguši šo uzstāšanos raundu un sāksies brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, pa vienai minūtē katram runātājam. Basēsko kundze nākamā lūdzu. Es gribētu pateikties komisijai par šo priekšlikumu. Šajā priekšlikumā ir paredzēts intensificēt no, novatorisko instrumentu izmantošanu. Tas viss ļaus e, Eiropas Savienībai stimulēt investīcijas reālajā ekonomikā. Arī caurskatāmība uzlabosies, un tas viss, lai mēs panāktu mūsu strateģiskos mērķus, un vēl ir nepieciešams veikt centralizētu uh, koordināciju šiem instrumentiem. Tas viss, lai būtu vieda un ilgspējīga attīstība. Un NFI izmantošanai ir ļoti daudz um, dažādi izaicinājumi, gan regulēšanas, gan pārvaldības ziņā. Un vēl ir ļoti svarīgi nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un saskatāmāku šo instrumentu lietošanu. Un tad mēs ļoti ceram, ka šī fonda instrumenti kļūs ļoti pievilcīgi gan privātiem, gan publiskiem investoriem. Paldies, cienījamā kolēģe, un tālāk Ferēras kungs. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs. 90. gadu sākumā Eiropas komisija veica virkni pētījumu, kas e, norādīja to, kāds ir minimālais apmērs, kādam ir jābūt pieejamam kohēzijas politikas realizēšanai. Var jau būt, ka komisārs to nezina, var jau būt, ka pētījuma rezultāti ir kaut kur pazuduši atvilknēs, bet tagad, kad Eiropas Savienība ir paplašinājusies, e, līdzekļi līdzekļu daudzums, kas ir pieejams, ir uz pusi mazāks nekā tas, ko prasīja pētījumu daudz mazākam dalībvalstu skaitam. Tātad eh, kāds brīnums ļaus mums panākt šo daudzkāršojošo uh, ietekmi, uh, kāda bija 90. gadu sākumā, ja mums trūks līdzekļu. Protams, ka mums ir vajadzīgi NFI Uh, lai varētu uh, attīstīt kohēzijas politiku Eiropas Savienībā. Taču es nedomāju, ka mums ir jāizgudro jauni instrumenti, jo tas uh, tikai paplašinās atšķirības, palielinās atšķirības ar dažādiem reģioniem. Paldies! Tālāk Paškas kungs. Paldies priekšsēdētājiem! dāmas un kungi. Es gribētu izteikt viedokli, ka pašreizējā struktūra, eh, kad pastāv dažādas līdzfinansēšanas programmas un finanšu instrumenti, padara situāciju ļoti skaidru, ļoti neskaidru un sarežģītu. Un e, privātiem partneriem ir diezgan grūti saprast, kā tad izdarbojas viss šīs struktūras. E, Eh, harmonizācija un vienkāršošana gan struktūra fonda izmantošanā, gan eh, NFI izmantošanā ir ļoti vēlama. Finanšu instrumenti ir domāti tam, lai atbalstītu attīstības eh, projektus. Protams, ka ir jābūt atklātai un pilnīgai informācijas sistēmai. Iespējams, ka vajadzētu veidot vienas pieturas aģentūru, uh, Eh, kurus visi, kas ir ieinteresēti saņemt eh, es finansiālo atbalstu vai dot savu ieguldījumu tajā, varētu atrast visas sevi interesējušās lietas. Un, lai, teiksim, vietējās pašvaldības varētu gūt labumu, ir jāveido uh, stabili, labi konsultīvie dienesti. Uh, kas varētu tiešām nodrošināt vislabāko privātā un publiskā kapitāla apvienošanu šajos instrumentos. Paldies! Luhankungs nākamais. šiem novatoriskiem instrumentiem ir milzīga nozīme, lai atdzīvotu mūsu ekonomiku un panāktu mērķus. Un es gribētu pasītrot, ka šo instrumentu pielietošanas joma vēl nav definēta. Uh, uh, ir nepieciešams modifikācijas, varētu notikt kaut kādas izmaiņas un jādomā par projektu rentabilitāti īsā un vidējā termiņā. Tomēr uh, vajadzētu šos instrumentus izmantot, lai mēs panāktu ilgspējīgu un viedu ekonomisku attīstību. Un vēl ir nepieciešams veicināt publiskās un prava, privātās partnerības, strādājot ar šiem instrumentiem un tāpēc ir nepieciešams atbalstīt zinātne un, un izglītība. Vēl ir arī jāveicina ieguldītāju piekļuvi šiem instrumentiem, un tāpēc ir jāorganizē plašas izglītojušas kampaņas visā Eiropas Savienībā. Paldies! Gracias, eh, kolēģi! Paldies! Un tagad atkal došu vārdu komisāram Levandovska kungam, lai atbildētu komentāriem, kas izskanēja. Paldies, priekšsādātāji! Secinot to, ko es uh, dzirdu no jūsu komentāriem, ir uh, svarīgi, ka ir nepieciešamas lielākas saistības uh, uzņemoties, izmantojot šos instrumentus. Uh, projekta finansēšanai Eiropas Savienībā nākotnē. Nav jau arī citas izvēles. Ir lielas vajadzības, bet budžeti ir ierobežoti, un šī plaisa ir jāizpilda jaunajiem finanšu instrumentiem, kas daļai tiek izmēģināti un nākotnē tiks izmantoti lielākā mērogā. Runājot par noteikumiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es uh, pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešama pārskatīta finanšu regula vai pat pilnīgi jauna finanšu regula. No vienas puses uh, ir nepieciešams uh, to vienkāršot, no otras puses uh, tā būtu pilnīgi jauna nodaļa inovatīvo finanšu instrumentu vēsturē. Uh, Es domāju, ka ir noteikts noteikumu kopums, kā apstiprināt, kā īstenot, kā eh, kontrolēt šo finanšu iz, instrumentu izmantošanu. Un uh, tas ir svarīgi gan uh, šī parlamenta budžeta kontrolas komitejai, gan uh, padomēji. Uh, gan komisijai. Liels paldies par to, ka sagatavojāt šo ziņojumu par novatoriskajiem finanšu instrumentiem, ja jums nav citas izvēles, kā virzīties uz priekšu. Paldies, komisāri, un tagad uh, došu vārdus divām minūtēm referentei. Eh, Kardieza Balas kundzei Rubjālai, lai atbildētu uz komentāriem. Liels paldies priekšsādātājiem! Es eh, pateicos arī jums, komisāra Levandovski. Man te vairs īsti nav ko piebilst pēc tam, kad uh, izteicās mūsu kolēģi. Jo galvenokārt taču šeit mēs uh, runājam par NFI raksturlielumiem daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Tiem ir jābūt vienkāršiem, caurskatāmiem un domāju, ka ir jāveic informatīva kampaņa MVU vidū, jo tieši viņiem tas kļūst par jaunu un svarīgu atbalsta instrumentu. Tāpēc uh, uzskatu, ka pieteikšanās procedūrai jābūt pietiekami vienkāršai. Ir jāveic uh, šāda informēšanas kampaņa, lai vietējā līmenī nodrošinātu pieeju kredītlīdzekļiem, kas uh, pašlaik ir nepietiekami MVU tas būs eh, milzīgs atspējas. Reizēm rodas šaubas par to, kāda var, kad šādi finanšu instrumenti var tikt izmantoti un ka tie var aizstāt citas subsīdijas. Te ir trīs dažādi scenāriji. Vispirms eh, projektam ir jābūt pozitīvi, ar pozitīvu novērtējumu, riskam ir jābūt zemam, un mm, tad šāds projekts eh, var uh, iegūt finansējumu finanšu tirgu. Tomēr reizēm ir arī projekti, kas rada nelielu pievienoto vērtību, un te jau mēs atrodamies subsīdiju sfērā. Tomēr starp abiem šiem projektu veidiem pastāv vi, vēl vidējs, vidēja kategorija, kur ir laba peļņa, bet ir grūti iegūt finansējumu publiskajā kredīttirgu. tirgu Un te mēs uh, spēlējam savu lomu. Tomēr nedrīkstētu radīt arī kropļojumus kapitāla tirgu. Kā jau tika teikts iepriekš, privāto investīciju apjoms ir strauji sāžucis, un te mēs vēlamies šo situāciju laust. Kaut arī privātajā tirgu ir sarežģīti iegūt finansējumu, uh, jo līdzekļu turētāji dod priekšroku speku, spekulatīvām investīcijām. Mēs vēlamies uh, mazināt spekulācijas un ieguldīt attīstībā. Lielas paldies! Gribēju piebilst vienu koment, privātu komentāru. Es esmu ļoti lepns par to, kā jūs eh, vadījāt šo diskusiju. Plenārsesijā, zinot, eh, ko pašlaik nākas piedzīvot Spānijai un eh, daudzām citām valstīm. Balsošana notiek rītdien pusdienlaikā. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par ES stratēģiju Donavas reģionam kominā, komisārs eh, Šefkovičs eh, ir ieradies, un es došu viņam vārdu komisijas paziņojumu. Jums vārds, Lūdzu. Komisārs runā bez mikrofona. Now it works. I started by, by the statement that... Es <clears throat> teicu, ka donoru stratēģija ir ļoti svarīga Eiropas Savienībā, ietverot 14 valstis, 8 dalībvalstis un 6 citas valsts. 100 miljonu iedzīvotāji dzīvo Donavas krastos, un ar šiem cipariem mēs esam pārliecināti,